Tagad mēs varam pievērsties kopīgajām debatēm par reģionālo politiku. Tie ir ziņojumi, ko ir sarakstījuši Deputāt, eurodeputāti Luhan, aveți patru. Došu vispirms vārdu Luhana kungam uz četrām minūtēm. Lūdzu, deputāta kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dārgie kolēģi, šajā ziņojumā mēs gribam atbildēt uz jautājumu, kas uzdots virsrakstā. Uh, Proti, lai e, patiesas teritoriālās, sociālās un ekonomikas kohēzijas sasniegšana Eiropas Savienībā ir nepieciešams priekšnoteikums pasaules mēroga konkurētspējai. Ir zinām trauksmes sajūta, kad mēs konstatējam, ka atšķirti, atšķirības starp 271 reģionu Eiropas Savienībā ir tik nozīmīgas. Uh, e, IKP uz iedzīvotāju dažās valstīs ir 334% no vidējā Eiropas Savienībā, tas ir bagātājos, bet eh, nabadzīgākajos tikai 26%, tas ir 13 reizes mazāk. Vēl viens negatīvs elements ir Eiropas Savienības izaugsmes ātrums, kas ir lēnāks, ja mēs salīdzinām ar to, kas ir eh, mūsu konkurentiem pasaules līmenī. Tāpat kā ir teikts, Eiropas Savienības stratēģijā 2020. gadam nepieciešams attīstīt stratēģiju un raudzīties, kā mēs varam padarīt Eiropas Savienību stiprāku. Eiropas Savienība saskaras ar sarežģītām problēmām, jo ir ne tikai krīzes sekas, bet jāsaskaras arī ar citiem būtiskiem izaicinājumiem - pielāgošanās globalizācijai, demografiskās izmaiņas, klimata izmaiņas un visas problēmas, kas saistītas ar energodrošību. Koheizijas politikas loma Eiropas Savienības stratēģijā 2020. gadam nav apšaubāma. Manuprāt, prioritātēm šai politikā būtu jābūt pieskaņotām nākamajai stratēģijai, precizējot, ka ir nepieciešams tomēr, lai mums būtu neatkarīga politika. Stratēģijas mērķus var vienkāršāk īstenot, ja mēs domājam, kā attīstīt sinerģiju starp pētniecību, inovācijām no vienas puses un kohēziju no otras puses. Nepieciešams atbalstīt būtiskus projektus, kas ietekmē situāciju Eiropas Savienībā un veicina izaugsmi, rada darba vietas, nodrošina ilgspējīgu reģionu attīstību. Nepieciešams piešķirt īpašu lomu investīcijām infrastruktūrās, transportā, eh, informācijas un tehnoloģiju eh, informācijas tehnoloģijās, vidē eh, un citās jomās, un tas viss mums adekvātā līmenī, kas būs pieejams visiem pilsoņiem, gūt vienādas iespējas potenciālajai attīstībai. Vietējās un reģionālās vadlīnijas noteiks zonu specifika, radot iespējas ģenerēt pievienoto vērtību nekavējoties un veicinot decentralizācijas principa piemērošanu līdz pat vietējām pašvaldībām, lai izmantotu veiksmīgāk Eiropas Savienības fondus. Visbeidzot, veicināt ekonomisko konkurētspēju mums vajag pievērsties arī mazajiem vidējiem uzņēmumiem, lai nostiprinātu kopienas finansējumu attiecīgajiem instrumentiem un gūtu piekļuvi citiem finansēšanas avotiem. Nostiprinot kohēzijas politikas ietekmi, vajag atbalstīt ekonomikas konkurētspēju, un te es īpaši akcentēju nepieciešamību turpināt Eiropas fondu izmantošanas eh, metožu vienkāršošanu. Mums nepieciešama zināma elastība šiem fondiem, nepieciešams saglabāt IKP kā galveno kritēriju, lai noteiktu citu eh, reģionu atbilstību kohēzijas politikai un visbeidzot nepieciešams, lai būtu konkrēti priekšlikumi no komisijas puses attiecībā uz um, valsts un privātās partnerības attīstību. Lai padarītu Eiropas Savienību konkrēt spējīgāku pasaules līmenī, mums nepieciešams, um, lai fondi, kas tiek piešķirti kohēzijas politikas ietvaros, ļautu varētu nostiprināt līdera lomu pasaules lomā, kas daudzos sektoros Eiropai jau ir, kur ir reāls potenciāls, lai Eiropas Savienība kļūtu un saglabātu līdera pozīcijas. Ekonomikas, sociālās, teritoriālās um, attīstības jautājumi ir, ir uh, nepieciešamie apstākļi, lai veicinātu pasaules mēroga konkurētspēju. Paldies!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 Ekonomiskā krīze norādīja, ka ekonomiskajām un eh, reģionālajām uh, iestādēm vajadzētu iestāties partnerībās, lai nodrošinātu labāku sadarbību. Vairāk nekā 70% no pašvaldību tiesību aktiem ir jāizteno tieši pašvaldībās. Reģionālās eh, politikas arvien pieaugošā nozīme uh, Eiropas eh, kohēzijas atbalstam ir ļoti būtiski visām dalībvalstīm, un tā vajadzētu kļūt par obligātu pienākumu. Ir jānodrošina likumdošanas etapu pielāgošana, tā lai nodrošinātu to, ka administrācijas sistēmas varētu tikt labāk izmantotas. Ir jāatcerās, ka dalībvalstīm un pašvaldībām ir arvien lielāka atbildība dažādos jautājumos. Prakse norāda, ka integrēta reģionālās politikas piemērošana ir daudz efektīvāka mērķu sasniegšanā, un tieši tāpēc šai politikai vajadzētu kļūt obligātai. Mums ir vajadzīga kopīga definīcija šim jēdzienam partnerība, un mēs esam aicinājuši komisiju izstrādāt šādu definīciju tā, lai varētu nodrošināt uh, partnerību ar pašvaldību organizācijām. Ja mēs varēsim paļauties uz šīm organizācijām, tad mēs varēsim labāk īstenot uh, šo organizāciju lomu Eiropas programmu īstenošanā. Te ir runa gan par lauku, gan urbānās, gan transreģionālās attīstības projektiem. Ne tikai krīzes laikā mums vajadzētu šādā veidā darboties, tam vajadzētu kļūt par visaptverošu principu, un mums vajadzētu aicināt labumu saņēmējus piemērot šos principus savā darbā. Nākamajā plānošanas periodā vajadzētu izstrādāt eh, kopējus pasākumus, ko vajadzētu piemērot visās dalībvalstīs attiecībā uz Eiropas projektu īstenošanu. Ir jāizstrādā papildus nosacījumi un vajadzētu arī likvidēt visus finansiālos ierobežojumus. Ir jāstrādā tāda ilgtermiņa politika, kas būtu mērtiecīga. Eiropas komisijai vajadzētu šīs eh, pašvaldību organizācijas, reģionālās organizācijas un arī atbrīvās organizācijas atbalstīt un arī nodrošināt eh, dažādus pasākumus dalībvalstu līmenī. Programmas eh, piemērošanā vajadzētu likvidēt kļūdas taisni valsts iepirkuma jomā. Pārliecīga kontrola nav vajadzīga, un to vajadzētu likvidēt. Esam aicinājuši komisiju izstrādāt direktīvas, kas paredzētu standartizētu finanšu kontroli. Mums vajadzētu domāt arī par privāto firmu dalību Eiropas attīstības projektu īstenošanā. Mums vajadzētu vērsties arī pie mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs ceram, ka mēs esam labi pastrādājuši kopā ar komisijas locekļiem. Komisija ir izrādījusi lielu pretimnākšanu. Protams, ne visi pasākumi ir ņemti vērā. Pastāv arī garantija, ka beidzot komisija pārņem šos pasākumus? Paldies par jūsu teikto. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Eiropas parlamenta deputāti. It īpaši jau e, gribu pateikties Manesku un Luhana kungam par jūsu abiem ziņojumiem, kuri ir e, sastādīti konstruktīvi un ļoti pozitīvi attiecībā pret reģionālo politiku. Bez tam e, tas ir perfekts, vispiemērotākais laiks Eh, šo ziņojumu iesniegšanai un arī eh, debates eh, runājot par debatēm janvāra beigās, februāra sākumā par kohēzijas politiku būs ļoti adekvatas. Kohēzijas politika kā investīcija politika, kā politika, kas investē reģionos. Tā to ir jāsaskata arī Eiropas iedzīvotājiem. Ir tīpaši jau inovācija un reģionālās politikas politikas eh, kontekstā šajā finanšu eh, periodā ir 66 miljārdi eiro ieplānoti kas ir īpaši ir domāti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai uzlabotu darba kvalitāti, eh, ražošanas metodes, pakalpojumu iespējas. Eh, tāpat arī ir runa, un viņiem ir, referentiem ir taisnība, arī runa par to, ka mums turpmāk sava stratēģija ir jāuzlabo, eh, ka kontrole būs nepieciešama arī nākotnē. Tāpēc ir jāpārbauda mūsu darba orientēšanās uz rezultātiem. Eh, tāpēc es arī vienmēr eh, saku, ka eh, kohēzijas ziņojuma centrālā doma ir fokusēties uz nelielām atsevišķām prioritātēm 2020 stratēģijas kontekstā un elastība īstenojot šos te uzdevumus Eiropas reģionos. Tas nav pret, tie nav pretrunīgi punkti. Es uzskatu, ka šie punkti ir ļoti svarīgi un uh, Eh, balstoties uz tiem mums ir iespējams izvērtēt, eh, kā uzlabot dzīves apstākļus reģionos, lai nodrošinātu to, ka cilvēkiem ir perspektīvas savos dzimtajos reģionos. Arī tas būtu ieguldījums tālākai Eiropas iekšējai kohēzijai. Šajā kontekstā ir svarīgi un arī nākamajā programmēšanas periodā būt, būt, ir svarīgi atkal uh, pilsētas uh, un valsts lomu uh, izvirzīt priekšplānā, jo 70% eiropieši dzīvo pilsētu struktūrās. Eh, tāpēc arī eh, ir svarīgi domāt ne tikai par pilsētu vien, bet par proporciju un attiecībām starp pilsētu un laukiem un uzlabot eh, pašreizējo situāciju, novēršot nevajadzīgu pārklāšanos. Tāpat ir svarīgi, ko mēs jau, par ko mēs jau diskutējām ļoti plaši parlamentā, domājot par īpašiem geogrāfiskajiem reģioniem. Ar šo tēmu mēs sastapsimies ļoti bieži. Tā būs, tas ir jautājums par demografiskiem procesiem Eiropā. No vienas puses mēs redzam, ka iedzīvotāji aizplūst no lauku reģioniem, no otras puses mēs redzam, ka pilsētas eh, eh, kļūst arvien pievilcīgākas. Tātad no vienas puses vienās vietā ir, ir vietas, kur ir bieža apdzovi, apdzīvotība un ir reģioni, kur ir ļoti maz iedzīvotāju blīvums. Eh, lai nebūtu tik krasu pretstata, mums ir nepieciešams investēt jaunajā un vecajā infrastruktūrā, lai nodrošinātu izaugsmi. Vēl ir ļoti svarīgs punkts, eh, eh, kas bija arī manesko eh, ziņojumā, tātad partnerība un sadarbība. Protams, ka ir svarīga daudz līmeņu pārvaldība. Eh, tieši parlamentā es gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai reģionos tiktu iesaistītas arī vietējās pārvaldes līmenis. Eh, kad es uzturos reģionos un diskutēju ar iedzīvotājiem, eh, tad es vienmēr uzsvaru, ka ir nepieciešams iesaistīt arī reģionālos pārstāvjus. Tam ir nepieciešams attīstīt arī atbilstīgus instrumentus. Protams, ka mums ir konstitucionālais ietvars, eh, katrai dalību valstī savs ietvars. Eh, tas ir jāievēro. Eh, tomēr es uzskatu, ka ir jāaptver visas iesaistītās puses un visi līmeņi mūsu partnerības un investīciju programmās. Par finanšu kontrolas jautājumu es e, vēl e, plašāk runāšu noslēguma e, vārdos, jo tagad esmu jau visu vārdu iz, izmantojis. Paldies! Gracias, gracias komisārio, gracias también. Paldies, komisāra, un mēs pāriem pie runātājiem, kur uzstāsies parlamentāro grupu vārdā. Pirmkārt, uz divām minūtēm uzstāsies Matuls kungs, Josifs Matula, kurš pārstāv tautas eh, partiju, tātad, kā jūs sacījāt. Politikā de koēzija. Paldies, priekšsēdētāju kungs, komisāra kungs. Kohēzijas politika ir viena no svarīgākajām un veiksmīgākajām Eiropas Savienības politikām. Lisabonas līgums eh, atļauj teritoriālo kohēziju un teritoriālo dalību kohēzijas politikā. Tāpat tas atļauj labāku uh, regulējumu vairākos līmeņos. Arī turpmāk mums ir jākoncentrējas uz šiem te jautājumiem. Eh, tāpat kā arī plānojot un izstrādājot Eiropas 2020 stratēģiju. Manesko ziņojums akcentē vietējo pašvaldību uh, lomu un reģionālo partneru uh, pašvaldību lomu uh, kohēzijas kontekstā. Ziņojums liecina par to, ka daudz līmeņu pārvaldība ir jāpaplašina horizontālajā līmenī un ka tas ir absolūti nepieciešams, lai izsmeltu reģionālo potenciālu ekonomikas attīstībai. Protams, reģionālajā politikā ir jāpievērš uzmanība nacionālās un reģionālās eh, administrācijas īpatnībām. Administratīvās kapacitātes ir jāuzlabo, tāpat ir jāvērš aktuālāki finansējuma instrumenti. Reģionu un pašvaldību loma eh, vietējā līmenī ir jāpalielina, jāveido reģionālas partnerības arī saistībā ar e, pilsētu un lauku attīstību. Tās būs iespējams. E, tādējādi būs iespējams izveidot līdzsvaru starp dažādiem reģioniem. Bez tam e, kopīgais attīstības potenciāls ir jātīsta, e, kurš arī saglabā vietējās e, īpatnības. Mums ir nepieciešamas transparentākas procedūras, e, kas balstās uz decentralizāciju. Decentralizācija pat laban vēl atsevišķās dalībvalstīm nav norisinājusies līdz galam Paralēli mums ir jāstrādā arī orientējoties uz rezultātiem. Es gribētu apsveikt abus referentus par paveikto darbu, stiprinot kohēzijas politiku. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad sociālistu vārdās divām minūtēm Kirīlov kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos kolēģi, eh, pateikties kolēģiem Luhanam un Manesku par lielisko darbu. Es gribētu sacīt arī, ka mēs visi piekrītam tam, ka kohēzijas politika ir ļoti nozīmīgu lomu Eiropas Savienības reģionu konkurētspējām. Runājot pār šīs politikas eh, turpinātību un sasniegumiem, mēs gribam meklēt eh, adekvātus eh, resursus un nekādā ziņā nedrīkst būt mazāk līdzekļu kohēzijas politikai, kā tas ir uz šobrīd. Mēs arī nevēlamies papildu nastu labumu saņēmējiem. Eh, nākotnes apveidi kohēzijas politikai būs atkarīgi no tiem lēmumiem, kurus mēs pieņemam kopā. Tomēr komisija ir ļoti nozīmīga loma eh, priekšlikuma sagatavošanā, un šeit mums ir jā, pilnībā jāpakļaujas uz eh, komisiju, jo Daži e, ieteikumi ir kā priekšnosacījums dalībvalstīm, lai varētu saņemt finanšu pa, e, palīdzību, tie pieprasa papildus kvalifikācijas. Un kohēzijas politikas e, ir nepieciešama visiem reģioniem, kam ir vajadzīgs atbalsts. Un mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, kurā tie ciestu tap tikai tāpēc, ka atsevišķas nacionālās valdības nav efektīvas. Un arī šeit es gribu piekrīt komisāru kā ļoti svarīgi šos līmeņus ir attīstīt. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ne, nenomainīt sarežģītību ar nosacījumiem un atkal e, neapgrūtināt dzīvi gala saņēmējiem. Lai varētu sasniegt pozitīvus rezultātus kohēzijas politikā, vispirms dosim iespēju reģioniem aktīvi piedalīties Dosim iespēju tiem e, izjust pārvaldību par šo procesu, piešķirsim attiecīgus resursus un, protams, nodrošināsim to, ka tas var tikt izmantots pienācīgā veidā. Paldies! Paldies, Jevgeņī. Nākošais runātājs e, liberāļu grupas vārdā Manners kundze uz divām minūtēm. Puhemies, arvoisa komission jäsen. Priekšsēdētāja kungs, e, Vispirms es gribētu pateikties referentiem par lieliskajiem ziņojumiem. Abi ziņojumi ir fundamentāls darbs kohēzijas politikas nākotnēji. Funkcionējoša Eiropas kohēzijas politika noteikti ir absolūta nepieciešama, lai nodrošinātu konkurētspēju globalizācijas apstākļos. Investīcijas politika ir galvenā politika. Tas mums ir jāsasniedz. Ar kohēzijas politiku mēs varam stāties pretī Eiropas Savienības 2020 izaicinājumiem. Ja mēs vēlamies eh, pētniecības eh, un attīstības eh, un zinātnes attīstību, tad šo mērķu sastāvdaļai noteikti ir jābūt arī kohēzijas politikai. Kohēzijas politika nenozīmē solidaritāti vien, protams, tā ir solidaritātes daļa, bet jau tagad mēs varam ar kohēzijas politiku eh, piešķirt būtisku finansējumu pētniecībai un novatorismam. Tāpēc arī nākamajam finanšu ietvaram ir svarīgi, lai mums būtu tik, vismaz tik daudz līdzekļu kā eh, līdz šim. Eh, piektajā kohēzijas ziņojumā tiek runāts par par eh, minētajiem faktoriem. Ir svarīgi strādāt orientējoties uz rezultātiem. Manesko kundze, jūsu ziņojums koncentrējas arī uz vienu no kohēzijas politikas galvenajiem jautājumiem Proti, kādā, kā veidot labu politiku visos līmeņos. Mums e, ir bijuši e, netik labi rezultāti e, runājot par īstenošanu. Īstenojot kohēzijas un reģionālo politiku, mums tā ir jāpieiet lietai nopietni. Tāpēc es uzskatu, ka Manesko ziņojums pārsadz arī šos jautājumus. Paldies, Manis Kundze. Tālāk zaļo grupas vārdā. Runātājs uz pusotru minūti ir Žans Pols Besē. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu savu uzstāšanos vērst uz eh, Luhāna kungu ziņojumu. Mēs vismaz varam piekrist Luhāna kungam vienā punktā. Kohēzijas eh, politikas ir ar izšķirīgu lomu Eiropā līdzsvarotai ekonomiskai attīstībai, kas būtu sociāli harmoniska un ekoloģiski efektīva. Citiem vārdiem sakot, lai galu galā varētu eh, būt konkurētspējīga pasaules līmenī. Es gribu arī pateikties Luhan kungam eh, par to, ka viņš ir iekļāvis vairākus mūsu grozījumus, kas ir paredzēts tam, lai varētu virzīt uh, uz priekšu un veidot eh, noturīgu, ilglaicīgu ekonomiku ar zemu oglekļa, ražoša, eh, oglekļa līmeni un kas respektē bioloģisko daudzveidību. Tomēr mēs nevarēsim balsot pār šo rezolūciju, jo tās redzējums attiecībā uz kohēzijas politiku kā pasaules konkurētspējas instrumentu mūsu acīs ir pārāk šaurs, ierobežots, nepietiekams. Mēs eh, gribam norādīt divas problēmas. Galvenokārt referents balstās uz kvantitatīvām schēmām, kas ir izvei, pārveidotas kā infrastruktūras, kā izaugsmes dzinēja eh, spēka risinājums. To loma ir fundamentāla, un manuprāt, tas neatbilst šīs dienas situācijai. Piemēram, 246 operatīvas programmas izpētē un attīstībā apsveicami, bet nebūtu neuzdot dot jautājumu par šo programmu saturu. Ir, protams, jāmeklē, bet arī jāzina, ko, kas tad tiek meklēts tālāk. Otrais šķērslis referents nenorāda Eh, prioritārus eh, mērķus eh, runātājs tiek aicināts pārtraukt uzstāšanos, jā, priekšsēdētājs neredzēja, ka laiks jau izteka. Referents nenorāda pietiekami skaidri izšķirīgos projektus, un mēs vēlamies, lai tiktu ņemti vērā visi izaicinājumi attiecībā uz zaļo ekonomiku, zaļo jauno darījumu, kas varētu būt Eiropu virzīt uz augšu. Paldies, Besēkungs! Es zālē neredzu eh, Zi Obro kungu. Viņš gribēja uzstāties ECR eh, e grupas vārdā. Tādējādi mēs pāriem pie kolēģa Angurakis, kurš pārstāvēs GOE grupu un kurš varēs uzstāties uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! E, ziņojumi ir paredzēti tādā pašā virzienā kā Eiropas monopolistisko grupu ziņojumi un e, kalpo tieši šiem grupējumiem. Priekšsēdētāji, nebūs e, kohēzijas politikas Eiropas Savienībā, neraugoties uz to, ja tie netiks izmantot tautas interesēs. Eiropas Savienība un tās vēsture izceļas ar diviem būtiskiem elementiem. Pirmkārt, uh, Līdz līdzsvaru trūkums, kas ir viens no kapitālismu raksturliemiem attīstībā, un otrkārt eh, kredītu piešķiršana eh, eh, kāda rīcībā. Kredītu piešķiršana kā tāda vispār nekalpo tautas interesēs, bet gan lielo kapitālistu interesēs. Un šodien kapitālismu krīzes apstākļos šī ilūzija par solidaritāti starp tautām tiek pamesta eh, kapitāla konkurētspējas interesēs. Eh, ziņojumu ir sagatavojis eh, kapitāla pārstāvis, un tas ir paredzēts uzņēmumu, lielu uzņēmumu grupām, lai varētu uzlabot kapitalistisku uzņēmumu stāvokli nosaucot dažādus Eiropas 2020 mērķus, Eh, uz strādāju, strādnieku šķīras rēķina. Netiek domāts par tādām lietām kā veselības aizsardzība, izglītība. Eh, tāpēc vairāk nekā jebkad mēs redzam Eiropas Savienības neieinteresētību. Un tomēr tā ir vajadzētu domāt par sociālistisku ekonomiku, kas ir balstīta uz tautas interesēm. Paldies! Un nākošais runātājs CFD grupas vārdā Kolmana kungs uz vienu minūti. Priekšsēdē šovakar uzstājas tādēļ, ka mans kolēģis Baftenkungs, kuram vajadzēja jūs uzrunāt, ir saslims. Tā nu es viņu vietā runāšu kopā ar lauksaimniecības politiku reģionālai fondi ir Eiropas budžeta lielākā sadaļa, bet eh, gadu no gada Brīt pilsoņiem nāks maksāt eh, dažādi projekti Eiropas Savienībā, kam lielākoties nav nedod nekādu labumu apvienotās kalīs nodokļu maksājumiem. Nesen apvienotās klases žurnālisti atklāja faktu, ka es reģionāli fondi tiek izmantot, lai uh, ieroču tirgotāji uh, uzņēmumus Austrum Eiropā uh, uz tiem varētu iedzīvoties. Vai tiem tiešām ir nepieciešams uh, subsīdijas priekšsēžkungs, ņemot vērā to, ka izšķēdība ir pieņēmusi jau eh, endemisks apjoms, es aicinu apvienoto karalistu atsaukt šo finansējumu, tad, ka mums šis finansējums ir vajadzīgs pašiem savās mājas, vēl viens iemesls eh, atteikties no Eiropas Sanību. Paldies, un tagad uh, Segedī kungs pusotru minūti uh, pie grupām nepiedarušo vadā. Priekšsēžkungs, godāti deputāti, kolēģi. Uh, Ungārija eh, eh, patreiz eh, atskatoties mūsu vēsturē, ir vēsturē piederējusi vienam vienotam reģionam, un šī reģiona sadarbība man partija arī tagad atbalsta. Tas ir kā instruments, lai likvidētu šķēršļus robežas, kas ir tagad radušās Ungāru e, tautības e, piedarīgo starpā. Un mums būtu jārisina šie e, jautājumi lokālā līmenī, tā tas tie daudz efektīvāk var tikt risināt. Ja šī reģiona izveido ekonomisko savienību, tad uh, vēl jo labāk. Tāpēc tiešām ir jāpiešķir vairāk pilnvars lokālam līmenim, jāvienkāršo likumdošana, mazie uzņēmumi jāiesaista projektos. Taču eh, jāredz, ka diemžēl Brisele eh, kļūst varenāk nevis reģionu eh, ar reģionālas politikas rezultātā. Reģioniem būtu jāsņem tieši ekonomiskais atbalsts, tas būtu jaunas e, ēras sākums visiem ungāriem, kas dzīvo Karpatu reģio, e, e, Karpatu ielējā. Tagad mēs esam uzklausījuši visus runātājus, kas runāja politisko grupu vārdā, un tagad tie, kas runā paši savā vārdā, Olbrīt kungs pirmais. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji, ir maz Eiropas politika, kas būtu tik eh, strīdīgs kā reģionālā politika, kohēzijas politika, un kas eh, tiek no atsevišķu personas puses kā pēc eh, ekscelences socialistiska, no citu personu puses kapitalistiska. Vieni domā, ka tā ir taisnīga, citi domā, ka pretējo. Vieni domā, ka tā palīdz nolīdzināt atšķirības un celt konkurētspēju, citi domā, ka pilnīgi, e, pilnīgi pretēji. Šī politika tomēr ir sagatavota lai un tiek veidota lai veicinātu labāku kohēziju Eiropas Savienības iekšienē, labāku sociālo taisnīgumu un arī veicināt labākas iespējas konkurētspējas ietvaros. Tādējādi es domāju, ka nav pretrunu un abos ziņojumos tas ir norādīts pilnīgi skaidri. Abi ziņojumi izcēla divus elementus, kas ir e, būtiski ne tikai šodienas debatēs, bet arī debatēs pār kohēzijas politikas nākotne. Abos ziņojumos uzsvars tiek likts it īpaši uz partnerattiecībām, un es tagad vēršos pie komisāra kungs. Pārdomājiet, lūdzu par to, lai varētu attīstības līgumā ieviest nosacījumu, e, prasību dalībvalstīm, lai pirms līguma parakstīšanas ikviena dalībvalsts sagatavo visas prioritātes, pamatnoteikums, prioritātes sadarbībā ar vietējiem pašvaldībām, reģionālajām valdībām. Tas būtu jādara partneru attiecībās ar šo vietējo līmeni, lai Eiropas komisija varētu e, uzdot atbildību dalību valstīm par viņu e, darba daļas īstenošanu. Paldies! Nākošais runātājs Stavra Kākis. Paldies! Priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi, vispirms es gribētu apsveikt un pateikties referentiem Eh, Anesku kundzei un eh, par sagatavoto ziņojumu un par to, ka viņi vienmēr bija gatavi uzklausīt kolēģis par savu ziņojumu jautājumiem. Runājot par šo konkrēto jautājumu bez jebkādām šaubām. Viens, kas ir skaidrs, laba pārvaldība ir pilnīgi nepieciešami tīpaši kohēzijas politikai, kas tiek balstīta uz kopīgu pārvaldību un kas uh, noliek lielāko atbildības daļu uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Ir atsevišķi izaicinājumi, kas, ar kuriem mums jāsaskarās. Šī, tā ir sarežģīta pārvaldības sistēma, un vienīgā atbilde būtu vairāk līmeņa pārvaldība. Un ir jāņem vērā Eh, tas, kas ir norādīts piektajā ziņojumā par kohēziju. Vairāk līmeņu pārvaldību horizontālā un vertikālā līmenī, jo šāda pārvaldība būs ar izšķirīgu lomu labai dažādu iniciatīvu ieviešanai reģionālā attīstībā. Tāpat arī esmu e, eh, gadarīt pār reģionālo a, eh, pašvaldību attīstību, kas eh, dots iespēju nodrošināt labāku kohēziju Eiropas līmenī visiem eh, šajā procesā iesaistītajiem. Tāpat arī komisija ir sagatavojusi dažādas iniciatīvas, mūsu rīcībā ir projekti, kuri ņem vērā dažādas problēmas, kas rodas īstenojot kohēzijas politikas. Kā mēs tā kā šeit tehniskā palīdzība eh, šīm programmām, kā arī dažādās uh, iniciatīvas, trendi treneris, tā skaitā, mācīt apmācāmos, palīdzēs Eiropai eh, celtās kapacitātes visos līmeņos un visbeidzot harmonizāciju un unificēšanu kohēzijas fondu noteikumos dos iespēju palīdzēt labākai šo programmu pārvaldībai un izpildēji. Paldies! Nākošais runātājs Hjus Menova no Aldes grupas. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi! Pirms dažām dienām komisija pieņēma darbības plānu eh, Donavas stratēģijai, tāpēc es gribētu Eh, skatīt Luhankunga ziņojumu eh, šī notikuma eh, gaismā. Viņš norāda pasākums, kas ir jāveic Eiropas līmenī. Es gribētu piedāvāt arī to, ka ir jāņem vērā reģionālais līmenis. Šajā ziņojumā ir ļoti nozīmīga kohēzijas politika Eiropas Savienības konkurētspējai, kā tas tiek norādīts saskaņā ar analīzēm, kas jau ir veiktas. Donava stratēģija ir šāda veida ietvars, kā tāds, tāpat kā, piemēram, Baltijas jūras stratēģija vai citas līdzīgi pasākumi. Un visi pasākumi, kas ir paredzēti, lai celtu konkurētspēju, kas ir norādīti šajā ziņojumā, ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, referents Referenti piemin to, ka ir jāveido ciešāks saiknes ar citām teritorijām. Un tas ir ļoti nozīmīgi, taiskaitā arī Donavas stratēģijas sakarā. Un es vēlos atbalstīt padziļinātu politiku tiem reģioniem, kas ir piedzīvojuši lielāku iekavēšanos savā attīstībā. Es domāju arī, ka ziņojums ļoti labi salīdzina dažādās šīs politikas prizmas, un es domāju, ka šī e, politika ir ļoti nozīmīga nākotnē. Paldies par uzmanību! Gracias. Paldies, Hjusmenovs kundze! Nākošais runātājs uz pusotru minūti Šretere. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Pateicos referentēm par labu pārvaldību referentēju, pateicos par labo sadarbību un apsveicu ar lielisko rezultātu. Šis ziņojums ir viens no tiem, kas rāda komisijai, kam jānotiek turpmākajā laikā, it īpaši partnerības principa kontekstā. Ziņojumā ir pateikts, kā ir jānotiek lietām, ka ir jāiesaista vietējie un reģionālie līmeņi, ka ir jāiesaista uzņēmēji, sociālie partneri un civilās sabiedrības pārstāvji visās fāzēs, eh, gan īstenošanas, gan izpētes fāzē. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir pienākums veidot īstas partnerības. Tas nozīmē, ka partneriem ir iespēja runāt vienlīdzīgā, no vienlīdzīgām pozīcijām, un tas nozīmē, ka partneri reāli var ietekmēt programmas. Komisija līdz šim parāda mazientrasētības. Tas attiecas gan uz līdzinējo uh, periodu, gan arī uz jaunajiem priekšlikumiem. Es esmu gandarīta par Olbrekta kunga teikto. Ja tiks noslēgts attīstības un investīciju līgums, tas būs iespējams tikai partnerības ietvaros un tikai tad, ja visi partneri būs vienlīdzīgi. Citādi pastāv bīstama iespēja, ka mēs kļūsim kļūstam no reģiona Eiropas par dalībvalstu Eiropu. Tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir reģionāla attīstība un vietējās un reģionārās eh, līmeņa iesaistīšana. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, pusotru minūti, Džo Ferreira. Este debate surge num momento oportuno. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī diskusija notiek ļoti piemērotā laikā, jo uh, Eiropas Savienībā pastāv uh, daudz nelīdzsvarotības, uh, kas uh, izpaužas ar vien krasāk. Ir nelīdzsvarotība starp valstīm un reģioniem, kā arī nelīdzsvarotība atsevišķās valstīs. Līdz ar to kohēzijas politika nav veiksmīga bijusi. Uh, Kohēzijas politika eh, stipri ietekmē politiskās eh, cīņas un makroekonomikas eh, sekas. Ap, darbinieku apmaksa, vēl sabiedriskais dienas, dienests, uzbrukums sociālajai valstī Mēs e, galu galā esam ekonomikas un monetārās politikas sastāvdaļa, e, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka politika noved pie nabadzības un nevienlīdzības Kohēzijas politika nespēja līdz šim uh, nesabalansētību uh, samazināt. Eiropas Savienībā pat labam ir ļoti dažādi attīstības līmeņi, makroekonomiskās politikas nav saskaņotas. Un tāpēc eh, eh, nav eh, īstas konverģences, kas noteikti ir jāmaina. Ir jāmaina apropriācijas kohēzijai un ir jāmaina makroekonomika. Valstu un reģionu kapacitātes ir jāizmanto, tas ir jāatbalsta. Tāpat ir eh, jāliek akcents uz vidas aizsardzību un jaunu darba vietu radīšanu. Tāpat arī ir jā, jāstiprina sabiedriskais sektors, kas ir labi instrumenti po kohēzijas politikai. Paldies, un tagad Skotas kungs vienu minūtu. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mīļie kolēģi. Es esmu uh, gandarīts par Manesku ziņojumu. Uh, pārvaldība daža, daudz, dažādos līmeņos ir kohēzijas politikas atslēgas elements. Tas nozīmē, ka ir jāsadala atbildība dažādās līmeņos un uh, jāīsteno praksē. Komisijai, es domāju, ka jāpievērš lielāka uzmanība šai tēmai un jāmotivē iesaistītās puses. Nepieciešama ir kopienas līmenī arī reāla koordinācija partnerībai ir jāsavieto dialoga līmenī starp daudz dažādiem sektoriem, jābūt caurspīdīgai reģionālai sadarbībai, lai iesaistītos visi. Noslēgumā nepieciešama atbilstīga eh, izglītība subnacionālajos līmeņos, piemēram, izmantojot Erasmus programmas pašvaldību un reģionālajiem ierēģiem, un komisijai tam ir jāsniedz savs atbalsts. Tāpat arī labas eh, prakses, eh, labas pārvaldības apmaiņa, pieredzes apmaiņa. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad celērs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, kolēģis. Vispirms es gribētu izteikt nožēlu par to, ka notiek nozīmīgas debates par kohēzijas politiku, bet tā notiek gandrīz kā pēdējais darba kārtības punkts tomēr mm, tēma ir tik svarīga, ka tas bija jādara citādāk. Pateicos referentiem, kuri ar saviem ziņojumiem eh, parāda kohēzijas politikas eh, lomu un nepieciešamību to tālāk izvērst. Tāpat arī eh, ir svarīga šī te daudz līmeņu pārvaldības pieeja Eh, kohēzijas politika eh, rūpējas par to, lai Eiropas rīcība būtu labāk saskatāma iedzīvotājiem gan sociālajos projektos, gan zinātniskās pētniecības eh, un nodarbinātības projektos. Kad mēs debatējam par Eiropas Savienības nākotni, te mums vajadzētu runāt ne tikai par finansēm un ekonomiku, bet arī par to, kas Eiropas Savienībai nepieciešams, lai nodrošinātu panāktu kohēziju un saskaņu ekonomikā un sociālajā politikā tā kā pasaules uh, tirgu konkurence pieaug, mums ir nepieciešams vairāk Eiropas Savienības un vairāk saskaņas. Uh, Tāpēc eh, kohēzijas politikai jāorientējas vairāk uz tām jomām, kas virza uz priekšu Eiropu, kas dod iespēju spēcīgajiem palikt spēcīgiem un vājākajiem tiem pievienoties. Es uzskatu, ka līdzinējās eh, struktūras uh, nav vēl optimālas, un tāpēc atbalsta līdzekļi ir jākoncentrē un jāvirza uz Eiropas centrālajiem projektiem, vai tā būtu satiksme, vai reģionālā pilsētbūvas attīstība, vai novatorisms un zinātne. Piektajā kohēzijas ziņojumā tiek pieminēts, ka ir nepieciešams kopīgais strateģiskais ietvars, kas nodrošina partnerību starp komisiju dalību valstīm un reģionālajiem pārstāvjiem. Šeit ir nepieciešams, lai reģionālās un vietējās pašvaldības procesos tiktu iestā, iestā, iesaistīts pēc iespējas ātrāk. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Priekšsēdētāja kungs, atļaujiet eh, vēl izteikt vienu piezīmi kolēģim Kolmenam, kurš tiemžēl izgāja no zāles. Uh, Eiropas Savienība ir brīvprātīga valstu apvienība. Ja kāda valsts to grib darīt, tad tā ir tiesības to darīt. Tomēr es uzskatu, ka Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas un Anglijas iedzīvotāji to reāli negrib. Paldies Celerkungam. Es neredzu tagad Galager kungu zālē un tāpēc uzreiz dosim vārdu dārgajai Matsoni kundzei, kura varēs izteikties divas. Presidente, kolēģi, kolēģi priekšsēd, dargie kolēģi, komisijas pārstāvi, kungs, mēs tagad liekam pamats Eiropai 2020. gadā. Mēs gribam būt novatoriski un mums ir arī jābūt gataviem stāties pretīm globāliem izaicinājumiem, tātad asākai konkurencei, bet to mēs varēsim darīt tikai tad, ja mēs nodrošināsim vienlīdzīgu līmeni visā Eiropas saimnībā, mēs gribam nodrošināt vienlīdzīgu. Jums nav iespējams tikt līdzi, ja jūs vēlaties, lai, lai jūs teiktais tiktu saprast, tad runājiet lēnāk. Jā, labi, paldies, es centīšos lēnāk lasīt. Uh, Kohēzijas politika e, kopā ar struktūra fondiem ir instrumenti, e, uz kuriem mēs, mums ir jākoncentrējas. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam e, samazināt līdzekļus taisnotrādi. Mums būtu jāuzlabo situācija visās tajās jomās, kur tik labi vēl nav gājis. Reģionālā lieta komiteja ar Lūhana kungu arī ir izcēlusi, ka uh, Eh, konkurence nav tas pats kā kohēzija, un tas arī būtu jāņem nākamā programmas posmā. Eiropai vajadzētu būt konkrētspējīgai, bet tikai tad, ja arī nevienlīdzības starp dažādiem reģioniem var tikt mazināt. Es tādēļ priecājos, ka Luhan kungs viss mans grozījums ir ņēmis vērā, proti, ka jārod nodokļu stimuli pārējais periodā Eh, kas būtu negarāks par pieciem gadiem, kā jau arī 2006. gada rezolūcijā parlaments to prasīja. Eh, ir bijušas zināmas problēmas ar kohēzijas fondu, eh, diem sarežģītās procedūras, nepietiekoša uzraudzība, un tāpēc tagad tiek piedāvāti uzlabojumi, lai šī politika būtu efektīgāka un es konkrēt spēju tiktu uzlabot. Kā Luhan kungs jau savā ziņojumā uzsver, horizontālai un vertikālai sadarbībai starp reģionām pašvaldībām jāuzlabo, eh, arī līdzfinansējumu jomā ir jāuzlabo situācija, eh, procedūras jāuzlabo, kad iet runa par finansējumu, tikai ar integrētu pieeju eh, līdzekļu pārvaldībai, īpaši šādos um, sarežģītos laikos mēs varam spērt sojas uz priekšu, un jau no paša sākuma šajā darbā ir jāiesaist arī reģionu, lai e, tie savas reģionālas dažādības varētu izmantot kā pozitīvu e, potenciālu. Novatorisms un infrastruktūra ļoti svarīgi, ziņojums ir arī dzan ļoti svarīgs, tas mums dod iespēju. E, iezīmē tādu skaidru virzienu nākotnē, kā e, tas arī ir paredzēts ziņojuma ievadaļā minūti. Paldies, Maconi kundze. Katrā ziņā vēlos sacīt, ka runājot par eh, tulkošanu mutisko un eh, rakst, eh, mutisko tulkošanu lūkšu, lai tiktu ieviestas sarkanā gaismiņa katrā jūsu vietā, lai jūs zināt, ka tulki jums netiek līdzi. Es saprotu, ka man dažkārt jums, jūs ir diezgan vardarbīgi jāpārtrauc, bet ja katrā deputāta vietā būtu gaismiņa, kas runātājiem atgādinātu, ka viņam nav iespējams sekot un viņa sacīto pārtulkot, tad tas būtu ļoti būtu uh, noderīgi. Un šādu secinājumus pēc šīs dienas sēdes es darīšu zinām tālāk priekšsēdētāju konferencē un birojā, lai varētu uh, šāda iespēju uh, izskatīt nākotnē. Un tagad nākošais runātājs uz divām minūtēm ir kolēģis Teikšeirā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu Eh, apsveikt Vanesku eh, kundzi pār un Luana kungu pār paveiktajiem un sagatavotiem ziņojumiem, kas ir ļoti aktuāli runājot par kohēzijas politiku periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Sociālā un teritoriālā kohēzija ir ārkārtīgi būtiska, lai varētu celt Eiropas Savienības konkurētspēju. Un uh, Jā, mēs apzinātos, ka tikai stiprinot reģionālo dimensiju, mēs varam veidot ekonomiku, kas ir konkurētspējīga, tā izskaitā uz ārpus. Un šeit ir jāņem vērā tādi būtiski jautājumi, kā pirmkārt decentralizācija vietējām un reģionālām pašvaldībām, ir tīpaši tām pašvaldībām, kas vairāk piedalās un pied, iz, kohēzijas politikas īstenošanā, tās, kuras piedalās inovācijās līdz ar uh, nacionālajām lēmē iestādēm, tās ir vairāk jāiztaistas. Un visbeidzot, uh, reģionālo pašvaldību loma programmu uzraudzīšanā un pārvaldībā. Un tikai iesaistot šīs uh, pašvaldības visā procesā, mēs varēsim pilnībā respektēt subsidiaritāti. Otrs būtisks elements ir tas, ka programma ir jākļūst vienkāršākai. Tās nav sekas e, ekonomiskai krīzē, bet tās ir jāņem vērā domājot par reģionālās politikas e, nākotni un fondu izmantošanu. Tāpat arī ir jāapzinās, ka Lisabonas līguma um, ietekme Eiropā tuvinās pilsoņiem, tāpēc programmām ir jābūt vienkāršākām un jāizvairās no pārlieku sarežģītām sistēmām, kurās pilsoņi nepiedalās un neiesaistās. Tas ir vienīgais teikt, veids, kā labāk nodrošināt te teritoriālo kohēziju. Tāpat arī ir jātiek galā ar Eiropas Savienības te teritoriālo eh, nevienlīdzību, lai nebūtu bagāto un nabadzīgo valstu Eiropa. Tā ir mūsu visu atbildība, lai Eiropa varētu būt spēcīgāka un konkrēt spējīgāka. Paldies! Nākošais runātājs Vinklers kundze uz divām minūtēm. Vinklers Priekšsēžkungs, dārgie kolēģi, arī es gribētu apsveikt abas references ar veiksmīgu, par veiksmīgo darbu un īpaši Petro Lūhāna eh, norādījumi par eh, kohēzijas politiku pēc 2013. gada ir īpaši apsveicama arī, ja šeit eh, komisijas pirmie priešlikumi jau ir iezīmējušies, tad kolēģi Luhan ziņojums ir svarīgs posms mūsu parlamentu pozicionēšanā attiecībā uz komisiju. Es uzskatu tāpat kā referento par liederīgu, ka kohezijas politika būtu jāpieskaņo 2020. gada stratēģijai, bet ir arī jāvar pašai savākt centi noteikti, jo visi reģioni nav vienādi pat vienā dalībvalstīnē. E, divas, trīs prioritātes, no kurām varbūt viena jau ir iepriekš pateikt, e, tās e, varbūt atstāt pārāk maz elastību reģioniem. Reģioniem ir nepieciešama šī elastība, lai investētu infrastruktūrā pašai nosakot savas prioritātes. Ir tādas tomēr īpatnības kā demografiskā attīstība, kuras tad var, varētu netikt pietiekoši ņemts vērā, ja šīs elastības pietrūkst Eh, komisija jau vienmēr daudz runā par reģioniem piemēroto eh, kohezijas politiku, un tas arī man šķiet svarīgi, tāpēc es domāju, ka reģioni netiek, nedrīkst tikt stiprinā, eh, vainātie pretīm dalību valstīm atkarībā no um, valsts, dalībvalsts uzbūves reģioniem ir dažāda nozīme Eiropas Savienībā, tas viss ir jāņem vērā, un komisijai arī dzan eh, eh, izstrādājot eh, partnerības kopā ar dalībvalstīm. Nedzināšos detaļās, bet īsi izteikšos arī vēl par trešām mērķu programmām. Pilnīgi piekrīt referentam, kad viņš runā par ES ārju robežu problēmām. Tās ir jāņem vairāk vērā. Manuprāt, pat labam tas nav pietiekoši darīts, īpaši runājot par kohezijas politikas nākotni un par uh, um, es arī robežu sadarbību, piemēram, manā dzimtajā Zaksenē. Tur vēl daudz ko varētu uzlabot. Paldies, un tagad dosim vārdu Bārbarai Matēras kundzei. Paldies, priekšsēdī. Revizijas palātas skaitļi 2007.8. Eh, gada atskaitē par kohēzijas politikas uzraudzība eh, ir pamats bažām. Eh, instrumenti nav bijuši pietiekoši efektīvi, eh, ir kļūda procents līdz pat 12 procentiem. Sak, tas bija 2007. gadā un līdzīgi arī 2008. Komisijai ir uzraudzība jāveic rūpīgāk reģionālā un lokālā līmenī jāizstrādā vadlīnijas privācijām un valsts iestādēm, jārada eh, apmācības un mobilitātes sistēma, lai zinātu, kā šī pārvaldība būtu veicama pareizāk un prot visos līmeņos. Tās palīdzētu reģionāla politika veidot efektīgāk, dalību valstīm ir eh, arī jāpastiprina uzraudzība pār pašvaldībām. Lisabons līgums to atļauj darīt Eh, robežu reģionu sadarbībai tas arī nāktu par labu daudzās Eiropas saimnes reģionos. Šādu sadarbību starp robežu reģioniem un eh, pašvaldībām var tikt uzlabot, un tā tas jau arī notiek, īpaši eh, turismu, lauksaimniecības, rūpniecības un vidas politikas jomā izmantoju arī iespēju Paldies, eh, Matēras kundzei, tīpaši par to, ka ievērojāt savu runas laiku un arī to, ka nebija problēma ar mūsu kolēģiem tūkiem, kur dažkārt nespēja sekot. Un tagad beigsim šīs šo uzstāšanās sēriju ar Kozlovska kungu uzstāšanos uz divām minūtēm. Paldies, eh, priekšsēdētāja. Komisāri. Iesākumā es gribētu pasvītrot, ka šis ziņojums, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Es gribētu apsveikt referentu Luhankungu par lielisko darbu. Manuprāt, kohēzijas politika ir jābūt Eiropas Savienības eh, izšķirīgai, prioritārai politikai, kas ir noslīpēta līdz pilnībai. Un Eh, skatīti kā horizontāla politika. Tā varētu noteikt eh, nozara politikas un palīdzēt uzlabot Eiropas reģionu konkurētspēju un Eiropas Savienības stiprināšanu globālā tirgu. Visi jautājumi, kas ir saistīti ar kohēziju politiku, tiem ir jābūt maksimāli e, elastīgiem, ārtās daudz līmeņu modeli, un tam arī ir jāpalīdz uzlabot struktūru fondu funkcionēšanu e, citos reģionālos un nacionālos centros. Es. E, Eh, divu eh, parlamentāro sasaukumu laikā esmu pārvaldījis reģionu ar 200 tūkstošiem iedzīvotāju, un es apzinos, cik nozīmīgi ir kohēzijas instrumenti gan uz centralizētas, gan uz decentralizētas eh, bāzes. Un arī ņemot vērā jau iegūdo pieredzi, kā arī pieredzi darbā ar programmām 2007.13. gadam. Eh, es varu teikt, ka decentralizētie modeļi ir daudz labāk pielāgot, lai varētu izņemtot, eh, izmantot vietējo potenciālu un sasniegt pozitīvus rezultātus. Esmu pārliecināts, ka par mērķiem ir jālēmj Eiropas Savienības līmenī, bet tas veids, kā šos mērķus sasniegt saskaņā ar subsidiaritātes principiem, ir jānosaka viss eh, labāk piemērotajā līmenī kohēzijas politikas gadījumā. Tas nozīmē reģionālā un, un vietējā līmenī Tāpat arī ir nepieciešams saistīt izdevumus ar sasniedzamajiem mērķiem. No darba vietu gadību radīšanu un e, sociālo koheiziju. Paldies, kolēģi, un mēs esam pabeiguši tagad uzklausīt runātājus, kas bija pieteikušies e, debatēs, un tagad dosim vārdu tiem, kas ir e, pievēruši, pie, pievērsuši priekšsēdētāju uzmanību tātad pie brīvā mikrofonu. Brīdinu, ka jums katram ir viena minūte, pēc kuras tiks pārtraukts, atslēgts jūsu mikrofons. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Arī es gribētu pateikties un apsveikt eh, kolēģi Luhanu eh, par ieguldījumu ziņojumu sastādīšanā. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs arī Rumānijai. Es uzskatu, ka 2020 stratēģija ir jāatspoguļo ilgtspējīgas attīstības plāns, eh, tāpēc ir nepieciešams pozicionēties uz āru, kā arī efektīvāk strādāt iekšējā līmenī līmenī Eiropas Savienībā. Nozīmīga loma ir kon reģionu konkurētspējas paaugstināšanai globālajā kontekstā. E, finanšu pieejamība attīstības projektiem būs ļoti nozīmīga mūsu valstī. Rumānija var baudīt visdažādāko fondu atbalstu gan pat labam, gan arī pēc 2013. gada. Mačesko kundze, paldies. Nākošais runātājs Alves. Sr. Presidente, Sr. Komisāri, reconhecida que está a importância. Priekšsēdētāja komisāra, mēs apzināmies, cik po kohēzijas politika ir svarīga, lai varētu uzlabot uh, izaugsmi, attīstību, labklājību visos reģionos. Bez jebkādām šaubām. Uh, Līdzsvars starp reģioniem ir nepieciešams, lai varētu labāk funkcionēt iekšējais tirgus, un kohēzijas politika ir ārkārtīgi būtiska, lai varētu sasniegt Eiropas eh, mērķus stratēģija 2020. Tāpat arī ir nozīmīgi tas, ka kohēzijas politika rada darba vietas, uzlabo izglītību, nodrošina labāk transportu. Un nav pieņemams, ka komisija e, izmanto savās interesēs e, reģionu panākumus e, situācijās, kurās tās, tām nav atbildības par reģioniem un neņemot vērā e, to reģionu intereses, kas ir visneizdevīgākajās pozīcijās. Es gribētu saņemt jautājumu, šo, e, atbildu šo jautājumu. Paldies, nākošais e, runās Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību kohēzijai sociālos jautājumos Man ir grūti runāt ar vēlētājiem un skaidrot, ka mēs te dziļi un apdomīgi visu lemjam, ja viņi jūt, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā viņu dzīves līmenis ir pasliktinājies. Es runāju par Latviju. 34% no Latvijas iedzīvotājiem šodien dzīvo uz iztikas minimuma un nabadzības robežas minimālā pensija ir sešdesmit četri lati kuru saņem divpadsmit iedzīvotāji. tas ko es te dzirdu un redzu kas ir ziņojumos tas no manas puses nevar būt atbalstīts tādēļ ka es neredzu ka te sociālajiem jautājumiem tiktu piegriezta liela vērība te atkal iet runa par tālāku tirgus liberalizāciju, par konkurētspēju, ilgspēju. Rubikungs, eh, paldies, jūs esat izsmēlis savu laiku. Nākošais runātājs. Ģārs. Herr Präsident, ich möchte vier Bemerkungen zum vorliegenden. Paldies, priekšsēdētāji kundze. Es gribētu izteikt šādas piezīmes. Eiropas Savienība cilvēkiem ir nozīmīga tikai tad, ja tā uh, cenšas ekonomisko un teritoriālo nevienlīdzību likvidēt. Otrakārt, kohēzijas politika ir izšķirošs uh, instruments, lai panāktu līdz, līdzsvaru. Treškārt, uh, E, tā tad būtu nepieciešama vai nu alternatīva, vai arī mums būtu jāklusē. Ceturtkārt, es esmu no Vācijas austrumiem. E, Vācijā šo te politiku ir e, veicinājusi. Mēs esam ceļā, bet mēs vēl neesam sasnieguši rezultātu, galu rezultātu, tāpēc mums ir nepieciešams atbalsts pēc 2013. gada. Paldies! Tā palavra, senjor Šon Kelly. Nākamais runās Šonkelī kungs. Paldies priekšsēd. Pavisam īsti tikai gribu sacīt, ka Tiponī ir īra amerikāņu politiķis. Viņš teica, ka visa politika ir lokāla un to varētu attiecināt arī uz Eiropas Savienības attīstību. Visa attīstība notiks reģionāla līmenī īpaši. Manas valsts veiksmi ir bijusi pateicoties kohēzijas politikai un kopš iestājums Eiropas Savienībā. Uh, apmēram pu, drusku vairāk kā pus no iekšzemes kopprodukta. Eh, mēs bijām 73. gadā, tagad mēs esam pusotru reizi, eh, mums ir IKP, e bet, protams, mums tagad arī ir patreiz problēmas. Virzoties uz priekšu, eh, viens no galveniem aspektiem būs vienkāršot procedūras, likt uzsvaru uz rezultātiem, pievienoto vērtību un mazināt birokrātiju var aizpildīt veidlaps no šejienes līdz parlamenta beigām. Ja nav pilnotās vērtības, tad nav jēgas. Tā kā mums jāmazina birokrātijas, tad mēs varēsim uz priekšu. Kolēģi, paldies, un mēs šo uzstāšanās kārtu beigsim uzklausot Mikolāšika kungu. Gracias, senor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji uplatňovanie politiky súdržnosti, ktorej je v súčasnosti značne... Kohēzijas eh, politika, eh, kur šobrīd ir samērā decentralizēta, jo eh, vietējās un reģionālās valdības labāk apzinās savu reģionu nepieciešamības. Un tas palīdz veidot mm, labāks partneru eh, attiecības starp attiecīgiem reģioniem, kā arī labāk veidot eh, partneru attiecības un šo eh, lēmēju iestāžu labāku dalību Eiropas Savienības politikās un labāka koordinācija starp šiem līmeņiem, lielāka elastība ir ne tikai noderīgi rīki Eh, lai varētu uzlabot eh, dalības un pārvaldības, bet arī visādās pārējās jomās. Kolēģi, mēs esam beiguši uzklausīt runātājus, un tagad atkal mēs dosim vārdu komisāram Hānam, kurš reaģēs komisijas vārdā. Komisāra kungs, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēd. Paldies visiem, kas iestaisies šajās ļoti aktīvajās debatēs, gribēju izmantot iespēju sacīt dažus vārdus par finanšu uzraudzību. Tas noteikti svarīgs jautājums, es to bieži uzsveru dažādās e, e pasākumos, ka mums ir e, šīs lietas jāvienkārši un jāpadara efektīvākas, īpaši ņemot vērā to, ka mums ir jāpieliek pastiprināt pūliņu, lai mazie vidēji uzņēmumi izmantotu tās iespējas, kuras tam tiek dotas ar Eiropas fondiem un turpmāk īpaši vēl ar tā sauktajiem revolvējuši, nezinu, kaut kādiem tur atgriezniskiem fondiem. Um, un vēl klāt nāk bieži birokrātija nacionāla līmenī. Tātad uh, nevis kā birokrātija, kas rodas sākas saska, eh, sakarā ar Eiropas eh, finansējumu, ir Briseles eh, vaina, tā sakot, bet tas rodas arī nacionāla reģionāla līmenī dažkārt. Un te mums ir kopīgs uzdevums. Piekrītu Manesku kundzei, ka mums ir jāizstrādā standarti. Uh, Eh, vienoti, tāpat laikā arī nacionālas eh, procedūras nevar pilnīgi atstāt bez ievērības. Bet es domāju, mums ir viens mēģis. Eh, kondicionalitāte ir arī jāpievērš pietiekoši uzmanību. Šodien mums tik daudz laika nebija šo jautājumu plaši tirzāt, bet katrai valstī, katram rejonam ir jāidentificē iemesli, parasti tie mums ir zināmi, kas rada projektu uh, ievilkšanos. Bieži tas nav saistīts ar finansējumu, vai vismaz ne pirmkārt, bet ar citiem trūkumiem. Un šie trūkumi būtu jāatrisina uh, saulaicīgi, lai projekti varētu tikt īstenoti raitāk. Lūk, tāda ir kondicionalitātes pamatdoma, un esmu pateicīgs arī tiem, uh, debatēs e, runājušajiem, kas norādīja uz attīstības un partnerības līgumu. Kā Ulbrichkungs sacīja, tā varētu arī būt iespēja reģionālo un lokālo līmeni mudināt, pastiprināt, iesaistīties mūsu kopīgajā darbā. Te tiešām būs vēl jādomā par to, kā mēs kaut cik institucionalizētajā veidā un tādā, kas būtu arī pieņemams dalību valstīs, to varētu īstenot. Un šeit es arī uzticos Eiropas parlamenta atbalstam un ceru uz to, jo parlaments un komisija, reģiona padome ir viens prāts, bet šeit ir vēl viens spēlētājs, un tās ir dalībvalsts, kuras mums ir jāpārliecina. Uh, un arī par to, ka dalībvalstīm eh, eh, galā arī būs savs labums no tā, ja cilvēki eh, skaits, kas prā, plāno programmas, pieaug, un tad arī būs vairāk to, kas identificējas ar programmu īstenošanu. Pateicos tiem runātājiem, kas laikam bija no zaļo grupas, kas runāja par izaugsmas jautājumu. Es esmu par kvalitatīvu un kvantitatīvu izaugsmu. Mums ir vajadzīga abejāda izaugsmu un domājot par pētniecību, piemēram, tas uh, faktiski drīzāk būtu pieskaitāms kvalitatīvās izaugsmes jomai. Īpaši mums ir tāds cēls mēķis, kā atjaunīgās enerģijas uh, uh, veicināt un Šeit ir arī jautājums par to, kā mēs varam uh, elektrību uh, noglabāt, tā sakot, un tad uh, i, to izmantot, kad mums tā ir nepieciešama. Tas palīdzētu mums vēl efektīvāk izmantot energoresursus kopumā, un tas, es domāju, debatēs kļūs skaidrs, mēķi būs sasniedzami tikai tad, ja mums būs tāda reģionālā politika, kas aizsniegsies līdz visiem Eiropas reģioniem. Arī tās debatēs kļūs skaidrs, ja mēs Eiropas 2020. gada stratēģiju gribam īstenot, tad mums tas izdosies tikai tādā gadījumā, ja mēs uh, savu politiku varēsim īstenot visos reģionos, protams, ņemot vērā uh, vietējās īpatnības. Vēlreiz paldies visiem un īpaši abiem referentiem par ļoti nozīmīgo darbu. Komisāri, paldies, un tagad eh, noslēgumā dosim vārdu abiem referentiem, un vispirms uz divām minūtēm Luhan kungam. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es gribētu vispirms pateikties e, visiem kolēģiem, kuri mani atbalstīja sastādot e, šo ziņojumu par kohēzijas politikas nākotni. Tāpat pateicos kolēģiem, kuri e, deva savu ieguldījumu iesniedzot grozījumus. Un es esmu gandarīts, ka mums izdevās vienoties par konsensu. Pateicos arī par jūsu atcinīgajiem vārdiem. Tomēr es gribētu akcentēt eh, komisāru kungu teikto, proti kohēzijas politika ir investīcija politika reģionos un cilvēkos. Un tā tam ir jābūt. Tā ir jābūt vērstai uz uh, dzīves apstākļu uzlabošanu visos reģionos. Um, es eh, pateicos, ka jūs mūs atbalstāt. Tāpat mēs esam vienisprātis eh, par to, ka ir svarīgas investīcijas eh, infrastruktūrā un ka līdzinējās eh, ne, ne, nelīdzsvarotības Eiropas Savienībā ir jālīdzsvaro attiecībā uz Besēkungu, ja viņš būtu lasījis ziņojumu, tad viņš būtu saskatījis, ka šis ziņojums uh, Mm, runā par izaugsmi, kas rēķinās ar vidi. Un manā ziņojumā tāpat ir runa arī par zaļo ekonomiku. Es eh, ceru, ka ziņojums saņems vairākuma atbalstu. Tāpat es ceru, ka Eiropas eh, kohēzijas politikas nākotne ir uz laba ceļa. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, noslēgumā otrā referentā Manešku kundze, kas arī divas minūtes var runāt. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribētu pateikties kolēģiem par vērtīgajām atziņām kas palīdzēja noapaļot ziņojumu. Tāpat paldies e, par visiem uzlabojumu priekšlikumiem un par vi visiem ieteikumiem, kas tika izteikti šovakar. E, reģionālās komitejas balsojums e, liecināja par atbalstu šim ziņojumam un šeit ieteiktajiem pasākumiem. Tāpat mani gandarīja šī vakara rosīgās debates. Dokumentu mēs sagatavojam pēc konsultācijām ar Eiropas komisiju un reģionu komiteju, kā arī reģionu pārstāvjiem. Pateicos visiem par vērtīgo ieguldījumu un, kā jau teicu debašu sākumā, esmu pārliecināta, ka Eiropas komisija būs atvērta un izlēmīga lai eh, risinājumi, kurus eh, noformulējām reģionāla komitejā, nepaliktu projektu līmenī, bet gan tiktu īstenoti. Nākamajos mēnešos Eiropas Savienība eh, precīzāk izstrādās kohēzijas politiku 2020 stratēģijas kontekstā, jo tad šos mērķus varēs veiksmīgi īstenot. Mēs patiešām vēlamies eh, labu pārvaldību vairākos līmeņos, eh, tā saucamo tātad daudz līmeņu pārvaldību, lai spētu panākt sociālo progresu un ilgspējīgu attīstību. Paldies! Manisku. Manisku kundze, paldies! Un mēs esam tādējādi beiguši šīs svarīgās debatas. Balsojums par attiecīgo rezolūciju notiks rīt pulksten 12. Un mēs tagad pārējām pie darba kārtības nākamā punkta, kas ir Eh, ziņojums, ko ir sagatavojis mūsu kolēģis Filips Žvēns par reklāmas ietekmi uz patērētāju uzvedību. Kā jūs zināt, ka procedūra šajās debatē ir tāda, ka pēc tam um,